Ora all'ordine eh, del giorno c'è la relazione. Tagad pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Mums ir Čevērijas kunga ziņojums par reintegrētu paku piegādes tirgu e, tiesniecības izaugsmai Eiropas Savienībā. Un tagad vārdu nekavējoties dodu referentam četras minūtes, lūdzu. Muchas gracias, presidenta. Eh, queridos colegas. Liels paldies priekšsēdētāji, labvakar visiem! Eiropas Savienības digitālais vienotais tirgus ir viena no mūsu prioritātēm, un uz to mēs esam vērsuši lielu uzmanību, lai tīri tiesiskā ziņā pabeigtu šo tirgu. Un šī parlamenta sasaukuma laikā mēs esam ļoti cītīgi strādājuši. Četrā pusgada laikā mums ir izdevies uh, nodrošināt digitālo vidi Eiropas Savienībā, un tā ir vide, kas rada iespējas tā ir ne tikai iespēja uh, mūs izvest no krīzes, pilnveidojot iekšējo tirgu, bet uh, dodot iespēju arī mūsu patērētājiem izmantot pakalpojumus digitālajā laikmetā, tā lai mēs arī varētu uzlabot savu konkurētspēju. Un jāsaka, šī konkurētspēja ilgu laiku Eiropas Savienībā ir bijusi uh, iztrūkstošais faktors. Un darba tirgum jāsaka, šī ir liela iespēja. Tā ir iespēja integrēt, iesaistīt jaunus cilvēkus un ievest viņus tādā veidā darba tirgu Eiropas Savienībā. Šī sasaukuma laikā mēs esam nākuši klajā ar vairākām iniciatīvām, kas ir bijis liels solis uz priekšu, lai konsolidētu vienotu kopīgu Eiropas uh, digitālo tirgu. Ieteiekšējā tirgus un patērētāja aizsardzībai šādas reālas e-tirzniecības uh, pastāvēšana ļoti būtiska, un lai pabeigtu iekšējo tirgu e-tirzniecībā, un par to mēs runājam arī jau septembrī 2010. gadā, un tur turpināja vairākas likumdošanas iniciatīvas 2012. gadā Tā viss rezultātā mums ir ceļu karte, lai pabeigtu iekšējā tirgus veidošanu. Bija arī Eiropas parlamenta rezolūcija pār digitālā vienotā tirgus eh, pabeigšanu. Tas bija pagājušā gada jūlijā. Viss darbs, ko mēs veicam pie iekšējā tirgus, nozīmē, ka jā, mēs esam no 11. gada janvāra jau regulāri darbojušies, mēs esam savā sanāksmēs nākuši klajā ar konkrētiem secinājumiem, mēs izstrādājuši vairākus ziņojumus, tā ka esam tik tiešām daudz strādājuši, bet ar to vien nepietiek, mums ir jānoslēdz viss šī riņķa līnija, un to mēs e, daram ar šo tagad iesniegto ziņojumu. Tātad par to, kādā veidā mēs saņemam tās preces, ko cilvēki pērk tiešsaistes režīmā, lai būtu vienotais tirgus un lai tas būtu integrēts un lai būtu integrēts uh, piegādes dienas. Šis ir ārkārtīgi svarīgs, izšķiroši svarīgs uh, elements. Tas ir principā viens no tādiem balstiem, uz kā balstās patērētāju uzticība uh, šāda veida uh, ekonomiskai darbībai. Tātad mums ir nepieciešams lai Eiropas Savienībā būtu piegādes pakalpojumi, tādā veidā nodrošināt, lai patērētāji un uzņēmumi, tīpaši mazie vidēji uzņēmumi, varētu turpināt šo tiesaistu tirzniecību un lai nodrošinātu, ka visas preces, kas arī tiek nopirktas, lai saņemtu savu gala mērķi drošā veidā un, protams, pēc iespējas arī ātrāk. Un mums ir jāveic pasākumi, lai mēs uzlabotu pašreizējo situāciju. Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par labo sadarbību. Viņi bija e, ļoti pozitīvi noskaņoti, arī panākt kompromisa risinājumus, kā mums tas arī izdevās. Un arī komitejā mēs e, vienprātīgi nobalsojām, vienojamies par šo ziņojumu. Tātad noslēgumā gribētu teikt, ka uh, Šis darbs vēl nav pabeigts, vēl, protams, ir ārkārtīgi daudz darāmā, ir daudz izaicinājumu un problēmas, pirms mēs varēsim tik tiešām pilnībā pabeigt um, iekšējo tirgu. Un nākošai komisijai un uh, nākošajam parlamentu sasaukumam ir jāturpina tālāk nes šo stafets kociņu, lai pilnveido tiesību aktus un lai mēs tiešām reāli varētu pabeigt uh, digitālo tirgu. Tas ir mūsu sapnis. Un pašā noslēgumā gribu teikt, uh, kā jau vairāk kārt es teicu šajā zālē, ka ceļš eh, ārā no krīzes noteikti nu, būs digitālais ceļš. Paldies! Grazie! Paldies! Liels paldies referentam! Tagad brīvā mikrofona daļa. Es aizkungs. Kunze. Sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia. Es... Paldies priekšsēdētāji! iekšējā tirgus eh, izaugsmas potenciālu mēs nevaram sasniegt un nodrošināt, ja mēs nenodrošinam atbilstošus loģistikas pakalpojumus. Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir īpaši svarīgi, lai piegādes dienesti strādātu adekvāti. Un nodarbinātības komitejā, kad mēs strādājām pie šī jautājuma, mēs sapratām, ka šī joma aug ļoti ātri un noteikti būtu iespējams eh, veicināt, atbalstīt uzņēmumus, lai tie iesaistītos. Tagad ir kopīgi standarti attiecībā arī uz eh, cenu stratēģijām. Ir eh, uzņēmumi, kas kā liela uzņēmuma bloķē tirgu un neļauj citiem uzņēmumiem tajā darboties. Paldies! Tikau kundze. Paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, Eh, digitālās tirdzniecības veicināšana ir viens no mūsu svarīgākajiem uzņēmiem. Pārobežu piegādi eh, kā šķērsli uzskata 55% šie mazumtirgotāji, un viens no diviem patērētājiem arī norāda, ka ir bijušas problēmas attiecībā uz piegādāto eh, preču piegādi pārobežu kontekstā. Lai uzlabotu patērētāju uzticību preču piegādai, nepieciešams nodrošināt labāku caurskatāmību attiecībā uz piegādes iespējām, piegādes cenām un nosacījumiem, it īpaši attiecībā uz uh, piegādi un procedūru, ja preces, teiksim, ir zaudētas vai ir uh, bojātas vai piegādātas pārāk vēlu. Tātad, ko darīt šādos gadījumos? Uh, universālā pieeja uh, arī attālākiem reģioniem ir ļoti svarīga iniciatīva. Paldies! Grazie, la parola al... Paldies. Un tagad vārds komisāram, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Eh, savu kolēģi Mišelu Barņie vārdā es pirmkārtām gribu pateikties eh, referē, referentam eh, Ariesa Čevērija kungam un Imko komitejai pār ļoti vērtīgo ieguldījumu mūsu kopīgā rīcībā, izstrādājot vienot kopējo digitālo tirgu Eiropā. Uh, Pirms diviem gadiem komisija uzsāka tādu emociozu rīcības plānu par ētizniecību un tiešsaistes pakalpojumiem. Mērķi ir pielāgot uh, offline vidi, pieskaņot to tiešsaistes uh, realitātei un veicināt iespējas patērētājiem un arī pakalpojumu sniedzējiem. 16 darbības tika ierosināta no komisijas puses šajā sektorā, piemēram, modernizēt maksa, elektronisko maksāsājumu pakalpojumus, tīklu neutralitāti. Uh, Eh, tāpat eh, autortiesības. Un vēl viena svarīga iniciatīva attiecībā uz paku piegādi. Visām šīm darbībām ir ļoti tieši ietekme uz mūsu ikdienas dzīvi, eh, gan mums kā patērētājiem, gan uzņēmējiem. Paku piegāde ir ārkārtīgi svarīga, lai veicinātu e-tirzniecību, un tas tiešām ir izšķirošais elements, lai uh, veidotu, lai stiprinātu uzticības ar pārdevējiem pircējiem. Eiropas Savienības pakalpojumi ar vien vairāk izmanto šos uh, uh, tiešsaistes uh, iegādes pakalpojums, bet 45% patērētāji tomēr ir uzra, norādījuši, ka viņi uztraucas par to, kāda būs piegāda pārobežas iegādes gadījumos. Eiropas Savienības tir, tirgotājiem un maziem vidējiem uzņēmumiem tīpaši. Tās, cik dārga ir piegādes sistēma, nosaka, kāds būs viņu biznesa modelis, bet vairāk kā 50% šo uzņēmumu uzskata, ka pārobežu piegāde saskars ar problēmām, tātad īsumā. Lai mēs varētu veicināt ētirzniecības e izaugsmu Eiropā, ir jānodrošina, lai offline struktūra, uz ko tas viss balstās, eh, strādātu maksimāli labi. Mums ir nepieciešama piegādes sistēma, kas atbilst gan patērētāju, gan mazom video uzņēmumu vajadzībām. Te ir nepieciešama piegādes sistēma, kas ir gluda, tas veicina uh, cilvēku un uzņēmumu ikdienas dzīvi. Nepieciešama piegādes sistēma, kas radīs lielāku uzticību e-tirzniecībai. Visas iesaistītās puses ir vienas prātis, ka e, visi šie jautājumi ir svarīgi, tie ir steidzami jārisina. E, šai sakarībā notika arī sabiedriskās konsultācijas 2012. gada beigās. Balstoties uz to visu, ņemot vērā e, to, kas ir ierakstīts jūsu ziņojumā, komisija arī 2013. gada decembrī apstiprināta ceļakārta, un šajā ceļakārtē ir nospraustas tālākas darbības, lai izvērtātu šīs piegādes problēmas un tos izaicinājums, ar ko saskaras patērētāji un Eiropas Savienības uzņēmumi. Ceļu kartē ir konkrēti uzdevumi, un tur ir izvērtāts kādas lomas dažādām iesaistītām pusēm, mazumtirgotājiem, uzņēmiem, dalībvalstīm un regulējušām iestādēm dalībvalstīs. Viss šīs darbības ir balstīts uz trīs galvenajiem mērķiem. Pirmām kārtām nodrošināt labāku caurskatāmību un informētību visām iesaistītajām pusēm visā šajā darbību ķēdē un it īpaši patērētājiem un MVU. Otrām kārtām uzlabot pieejamību, kvalitāti un uh, cenas ziņā nodrošināt labus piegādes pakalpojumus tīpaši pārobežu režīmā un trešām kārtām nodrošināt labākas drošības garantijas patērētājiem tad, ja kaut kas noiet greizi, tātad, lai būtu iespējams iesniegt sūdzību un uh, prasību. Piegādātāji, mazumtirgotāji un patērētāji organizācijas jau ir iesaistījušās konstruktīvā diskusijā. Daudzi operatori jau ir sākuši izstrādāt pie risinājumiem, kas labāk atbilstu uh, patērētāju vajadzībām un vēlmēm. Nozari iet uz priekšu, mēs paredzam konkrēts rezultāts jau ātri un mēs eh, nodrošināsim to, lai būtu rezultāti. Mēs saprotam, ka ir jāstrādā tālāk, lai nodrošinātu MVU vēlmes un vajadzības un arī nodrošinātu labāku piekļuvi tālākiem attālinātiem reģioniem. Un lai mazumtirgotāju uzņēmumu varētu caurskatāmāk izmantot pakalpojumus. Diskusijām jāturpinās tāpat arī starp sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu tādus atbildīgus nodarbinātības apstākļus piegādes sektorā. Komisija veicinās visu šo procesu un iesaistīs visas attiecīgās eh, iestrādās puses. Mēs strādāsim kopā ar parlamentu, lai uzraudzītu to, kā notiek šī sektora attīstība turpmākajos 18 mēnešos un skatīsimies, vai būs nepieciešama kāda tālāk darbība. Paldies! Grazie, la diskusija. Paldies, līdz ar to esam um, beiguši diskusijas par šo ziņojumu. Rīt balsosim 11.30. Tālāk mūsu pēdējais punkts starp uh, kārtībā ir Norika Nikolāja ziņojums par migrantiem bez personu aplacinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā. Nekojoties došu